Sorry? Let's do a test before starting the vote. I immediately? No, no, no. no, no. no. Good morning to you. Esiet sveicināti visi šajā budžeta komitejas sanāksmē. Darba kārtības pirmais punkts, kā parasti, ir darba kārtības pieņemšana. Ja iebildumu nav, tad mēs to apstiprinām. Vispirms Es pasvītroju to, ka šodien mēs uzņemam divus izcils vietus - Horvātijas ministra, premjera vietnieku un finanšu ministru. Un pēcpusdienā mūs apmeklēs komisārs Johannes Hāns. Otrais punkts - priekšsēdētāja paziņojumi. 12. decembra koordinatoru lēmumi ir atrodami jūsu šodienas sanāksmes dosie. Ja iebildumi nav, tad tie tiek apstiprināti. Tālāk eh, sēdes protokoli. Ja iebildumi nav, tad tos apstiprinām. Ziemassvētki ir pagājuši un ir pienācis balsošanas laiks. Vispirms pārbaudīsim, vai iekārts darbojas, vai visiem ir balsošanas kartes. Pārbaudām, sākam balsot. Turpinām balsot, Holmajers kundze. Bez steigas balsojam. Un tagad beidzam balsot. Ar labiem rezultātiem. Un turpinām tagad mūsu darba kārtību. Vispirms trešā uh, sēdaļa, sadaļa transferiem. Havard kungs, paldies priekšsēdētāji! Šeit mēs beidzam skatīt 19. gadā transferus. Visi transferi attiec uz maksājuma apropriācijām un pamatām. E, mums ir jānodrošina tas, ka ir pietiekami daudz līdzekļu e, rēķinu apmaksai būtiskākais elements ir e, trīs jomu pa, e, e, papildinājumi - sociālais fonds, teritoriālā kohēzija un ilgtspīga izaugsme. Tāpat lauksaimniecības, lauku attīstības un jūr, jūrlietu un zivsaimniecības fonds. Šīs eh, vajadzības pēc transferiem atspoguļo faktu, ka sociālās un teritoriālās eh, kohēzijas elementi darbojas um, ar pilnu jaudu šobrīd. Un tāpēc pienāk rēķini šiem fondiem un komis, komitejai un par, uh, parlamentam būtu jāsako budžetam rūpīgi, lai maksājuma apropriācijas tiktu pienācīgi piešķirtas 20. gadam. Un tas attiecas, protams, uz 19. gadu maksājumiem. Lauksaimniecībā šeit ir nelielas korekcijas procentos Eh, bet budžets ir liels un zivsaimniecības gadījumā. Šeit korekcija atspoguļo uh, summas un tāpat būtu uh, jāseko summām tālāk. Tad, uh, Tāpat ir atsevišķi budžeti samazinājumi jomās, kur izpildi ir bijusi lēnāka nekā gaidīts. Kopumā izpildi ir zem aplēstās, un tas skar 33 budžeta pozīcijas kopumā. Kopumā šeit ir runa par 200 citi eh, pie, eh, ap 250 miljoniem, eh, kas atbilst šiem Eh, samazinājumiem, un es rekomendēju transfers apstiprināt. Hovert kungs, paldies, vai Aina referenta vēlas izteikties. Ja nē, komisija, komentāru nav, tad ķeramies pie balsošanas. Balsojam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Priekšlikums tiek apstiprināts ar 21 balsi pār 4 pret 3 atroties. Izmantošu iespēju mazliet atkāpties no da oficiālās darba kārtības un uzrunāt Havard kungu un vēl trīs britu deputātus budžeta komitejā, ņemot vērā to, kā ar Havard kungu esmu uh, Eh, strādā, sadarbojas ciešāk, un tāpēc trīs kungi, pārie kungi piedos man, ka es īpaši uzrunāju Hovardu kungu. Šī ir mūsu, ja tā es varu to nosaukt, pēdējā kopējā sanāksme. Šajā nelielajā laikā, kopš es pazīstu Hovardu kungu, man ir palikusi viss labākā pieredze par viņu kā atvērtu tiešu cilvēku, kurš ļoti labi pārzina eh, savus dosjē. Mēs varam runāt, protams, tāpat par visiem, bet es novēlu jums un trim pāriem budžeta komitejas deputātiem vislabākos panākums. Man ne, mans nelaiķi tēvs sacīja, ka Eh, koki viens ar otru nesaduras, bet cilvēki viens ar otru mēdz eh, atkal satikties, un esmu pārliecināts, ka mēs tiksimies atkal nākotnē. Paldies jums! Diemžēl mums ir jāatgriežas pie mūsu darba kārtības, vēl aizvien balsošana. Nav pietiekumu trešās un citu sadaļu transferiem, un mēs varam uzreiz ķerties pie ēku sadaļas. Vispirms e, delegā, e, delegācijas ēka Pekinā. Došu vārdu deputātei Kellerei. Paldies, priekšsēdētāji! būs trīs ziņojumi par ēkām. Pirmais, kā jūs jau sacījāt, attiecas uz Eiropas de delegācijas ēku Pekinām. Ārējās darbības dienests. Mēs šodus ieskatījām decembrī. Šeit ir runa par īres līguma atjaunošanu tās vienai no ēkām ziemeļspārnam uz četriem gadiem, gaidot būvniecības projektu dienvidspārnam, kas ir arī ēka daudz mazāka, bet ar piegulošu zemes gabalu, kurš dos iespēju apvienot attiecīgos dienestus. Un ēka, eh, kur, uz kur attiecas eh, īres līgums, eh, izmitina 75% no tiem 50 darbiniekus, 8 stažierus un citus dar, 8 citus strādājošos no citām struktūrām, investīciju bankas, gaisa satiksmes drošības aģentūras un citu aģentūru darbiniekus. Šeit ir elementi, kur attiec uz īres maksu. Mēs lūdzām e, kādas e, atsauces uz cenām Pekinas tirgū, kas ir īpašs, e, cenas ir ar tendenci uz pieaugumu un šķiet uh, ka šie četri gadi ir plānoti reāli, lai arī varētu uh, pabeigt plānotos darbus, un 25% ir smags pieaugums šķiet saprātīgs un tirgam atbilstošs. Mūsu kolēģi Monika Holmēra, kura šo dosie lieliski pārzina, uzdeva krietni daudz jautājumu, un it īpaši pauza bāžas pār to, uh, ka vai e, ārējās darbības dienests uzņems visus pārējos dienestus, jo tā ir viņu mītne, bet visai Eiropas Savienībai, e, visām institūcijām jābūt iespējami izmantot šo objektu. Un sinerģijas dēļ es diplomātiski teikšu, ka ir Eh, iespējas uzlabot attiecības starp eh, mūsu institūcijām, taču ir jādiskutē eh, ar ārizdarbības dienestu. Mūsu nolūks ir kopīgi izmantot Eiropas Savienības līdzekļus ārvalstīs un es aicinātu uzsākt visaptvarošāku diskusiju ar ārējās darbības dienestu, bet pagaidām šajā man sasaukumā mēs balstamies uz visu pušu uh, labo gribu. Paldies, Kalers kundzei! Monika Holmajer. Priekšstādātāji, godātā kolēģi Kellere, kolēģi. Mm Eh, es pamatā piekrītu kolēģei Kellerei, bet tomēr eh, man ir eh, vēl tāds te, papildu jautājums un tāpat pēc mūsu uh, Uh, apspriešanās, tātad, ka mums jāizvirza nosacījums, uh, pirms mēs apstiprinām šo pieprasījumu, ka jānoskaidro noteikti jautājums starp pārējās darbības dienestu un Eiropas parlamentu. Pirmkārt, kādēļ e Eiropas ēka ir visdārgākā salīdzinot uh, ar citām ēk, e, Eiropai piedrošām ēkām rēķinot uz vienu e, kvadrātmetru. Maltai 115, Itālijai 160, Vācijai 146 un tā tālāk. Tā tad. Uh, mēs par vienu kvadrātmetru maksājam krietni vairāk nekā citas dalību valstu vēstniecības. Kādēļ tai pašā uh, rajonā mēs maksājam vairāk nekā 20% vairāk nekā citas uh, valstīs par uh, šo uh, vēstniecību uh, īri. Un uh, pēc eh, eh, jāsaka, arī kārējās darbības dienas ne pārāk draudzīgi izturas pret Eiropas parlamentu un Eiropas eh, parlamentam pieder ēka Londonā, un tagad uh, ārējās darbības dienas gribētu par brīvu šo ēku pārņemt, kaut gan tas ir mūsu īpašnieks, bet uh, nu, še, šis jautājums ir jānoskaidro. Otrakārt, ārējās darbības uh, dienests. Uh, vēlējās uzskatīt parlamenta darbiniekus par nacionāliem norīkotiem ekspertiem. Un saskaņā ar padomes vienošanos, ko esam um, ar padomu esam parakstījuši vienošanos 2010. gadā par sadarbību attiecībā uz uh, Vašingtonu un protams, šai ēkā bija nacionāli eksperti no dažām valstīm nosūtīti, bet tas nav tas pats, kas attiecībā uz parlamenta darbiniekiem un parlamentu attiecībām trešās valstīs. Un treškārt, Eiropas parlaments ir pieņēmis lēmumu ka ar ASEAN un Āfrikas Savienību. Uh, mēs vēlamies veidot plašo uh, sadarbību uh, parlamentu līmenī, un tas attiecas arī uz pārstāvniecību ārējās darbības dienas vēstniecībās, bet uh, Eh, mū, pret mums attieksme ir negatīvākā pret citām iestādēm, no mums eh, prasa augstāku maksu par telpu izmantošanu un citi neizdevīgākie nosacījumi ir paredzēti. Ir uh, Ir sagatavoti arī nolīgumi ar um, ārējās darbības uh, dienestu, bet tie vēl nav parakstīti, un ja šie dokumenti būtu parakstīti, mēs varētu arī apstiprināt šo uh, Pekīnas uh, ēkas pieteikumu, bet ja mēs tagad to apstiprināsim bez iepriekšējiem nosacījumiem, tad mēs iznāks, nonāksim zaudētāja lomā. Un tādēļ uh, ir jāprecizē, ka uh, jāsastāst šis jautājums ar parlamenta ēku uh, Londonā un arī ar uh, ASEAN un Āfrikas uh, Savienības uh, pārs, pārstāvniecībām. Un uh, Tādēļ mēs nevaram pieņemt šādu nedraudzīgu attieksmi pret uh, parlamentu, un mēs nevaram vienkārši piekāpties ārējās darbības uh, dienestam. Un šeit attiecībā uz Pekīnu šeit ir jāizvirza nosacījumi un vispirms ir, ir tomēr jāparaksta līgumi, kas jau ir sagatavoti. Es esmu ar tiem iepazinusies. Tie ir sagatavoti, atliek tikai parakstīt un tie beidzot būtu arī jāparaksta. Un es gribētu tātad, lai mēs atbalstām parlamenta nostāju un šeit šos četrus punktus pievienot. Citi. Tā. Vēl citi komentāri. Es tā kā esmu strādājis vienā no šiem birojiem, bet Vašingtonā un iepriekšējā sasaukumā parlaments sacīja, ka tas vēlas būt pārstāvēt četrās vietās pasaulē - Vašingtonā, kur mums jau birojas ir, kur mēs darbojamies kopā ar ADD. Vēl viens Āfrikas birojs, Adisabebā, trešais Džakārtas birojs, kas aptvēr Dienvidu Austrumāziju un Ceturtais man šķiet, un to, to mēs dalām ar apvienotiem nācijām. Un Eh, bija problēmas eh, pā starplaikā, netiek izsniegtas vīzas un bija citas problēmas. Es domāju, ka parlaments var būt ar nozīmīgāku lomu, protams, stingri regulētā budžeta aploksnē, tomēr mēs nedrīkstam pieļaut to, ka mūs vazā aiz deguna. Vai vēl būs citi komentāri? priekšēdētāji, es mēģinu izprast eh, situāciju. Vai ir pareizi tagad kaut ko izņemt un eh, grozīt tik īsi pirms balsošanas? Vai vēl kāds? Kopā ar mums ir eh, Vaske Skārīdo kundze no šī dienesta un izskanēja vairāk jautājumu. Varbūt jūs varat mums atbildēt uz paustajiem komentāriem. Vārds jums. Paldies! Paldies visiem runātājiem par viņu sacītumu. Man nav nekā piebilstam referentes Skelers sacītajam, kura izklāstīja projektu kopumā, un man nekas nebūtu piebilstams daudz. Halmairs kundzes jautājumi ir nedaudz ārpus eh, manas kompetenci sfēras bet es gribētu atbildēt uz jautājumu, kāpēc viss dārgākā ēka mm, par eh, cenu kvadrātmetrā izvēlēta. Eh, tas eh, negluži atbilst mūsu datiem, tā nav viss dārgākā ēka un pateicoties eh, manam līdzstrādniekam, man ir citi skaitļi cenām, kuras mēs eh, maksājam, ja es varu tagad ieskatīties um, vidējās cenas. Man šķiet, ka šie skaitļi ir pat zem vidējās. Mēs runājam paš, eh, par cenu 353 eiro kvadrātmetrā, savukārt vidējā cena ir 450 eiro kvadrātmetrā, tāpēc man šķiet ir kāds pārpratums. Es uh, sīkāk ieskatīšos uh, šajos datos, visdārgākā cena ir 1000 eiro kvadrātmetrā. Un uh, līdz ar to šis priekšlikums nebūtu vērā ņemams. Par citām vēstniecībām, kas maksā zemāk cenas, tas ir atkarīgs no eh, līguma noslēgšanas laika. Pekinas tirgus ir visai nestabils, man ir jāsaka, ka viss veseli kvartāli izaug agrāk nekā jūs varat eh, iedomāties eh, pusgada laikā, ir tiek uzbūvēti pilnīgi jauni un lai viss ir atkarīgs no tā, kurā periodā īres līgums ir slēgts, līdz ar to cenas var atšķirties. Mēs sekojam vidējām cenām, veicot tirgus analīzi un tirgus tendencei pa, starp salīdzināmas kvalitātes sēkām. Es šobrīd eh, komitejai nevaru sniegt vairāk informācijas par citu citu ēku kvalitāti, ko izmanto vēstniecības, bet attiecīgi, ja kvalitāte ir zemāka, tad arī īres cena būs mazāka. Es varu tikai teikt, ka mēs veicām rūpīgu tirgus analīzi un prasītā cena bija atbilstoša tirgus attīstības tendencēm attiecīgajā sektorā. Holmēra kundze norādīja uz vēl citiem aspektiem, kuri pārsniedz mana departamenta eh, atbildības sfēru, un šeit es nevaru detalizēt atbildēt. Šīs diskusijas norit starp mūsu ģenerālsekretāru Helgu Šmiti un parlamentu ģenerālsekretāru. Tāpēc es nevaru runāt par šī līmeņa diskusijām. Varu tikai pateikt, ka e, pārpratumu novēršanā ir panākts ievērojams progress iepriekšējā nedēļa laikā pēc samērā ilga klusuma perioda starp institūcijām, bet arī man ir iespējas, ka uh, ir novērsti vairāki pārpratumi par to, ka uh, Eh, būtu eh, ārējās darbības dienests pieprasījis Eiropas parlamentam izmantot kādu ēku bez eh, maksas vai, vai citu apgalvojumu, un es šobrīd nevaru diskutēt par personu jautājumiem. Mans departaments atbilst par īres kopīgu telpu izmantošanu ar citām institūcijām. Un jāapzinās, kā e, investīcija bankā nav daļa no Eiropas Savienības delegācijām, tām ir neatkarīga pārstāvniecība, viņi balstās uz bankas statūtiem un vienošanos, kas tiek noslēgta ar uzņemošiem balstīm. Uh, Līdz ar to viņu klātbūtne ir neatkarīga no Eiropas Savienības kā tādas un arī neatkarīga no delegācijas un manis pārstāvētā dienestam. vienīgās vienošanās ar investīciju banku ir atvieglots Eh, padarīt ērtāk klātbūtnēkās. Mēs viņiem nepiedāvājam labāks nosacījums kā citiem. Eh, nu, viņiem tiek, eh, viņ, uz viņiem tiek attiecināti tieši tādi paši kriteriji kā uz pārējiem, un tā ir administratīva vienošanās. Vispārējais ir politiskas diskusijas par attiecībām ar EIB, kas šobrīd ir visai būtiskas un norits augstā līmenī un tas notiek neatkarīgi no kādiem administratīviem kritērijiem. Un no manas puses tas būtu viss. Un, protams, esmu gatava atbildēt uz citiem jautājumiem šī projekta sakarā. Paldies! Paldies! Un vai kāds vēlas rieģēt? Holmairs piedāvātais teksts ir izdalīts visām pārējām grupām. Mēs, protams, nevaram eh, pieprasīt eh, ADD ļaudīm parakstīties zem tā, bet varbūt Homērs kundze vēlēs izteikties, un pēc tam eh, Kellers kundze. Vispirms par cenām. Nu, pat ja jūs eh, tik diplomātiski izteicāties, izteicāties kā īsti diplomāti, pamati, bet uh, šīs uh, ēkas nav kaut kādas nevērtīgas ēkas, tās ir valstu vēstniedzības, un uh, tās ir tas pats rajons. Un, nu, nav tā, ka tās būtu mazvērtīgākas sēks, piemēram, Itālijas, Beļģijas vēstniecība, Portugāles vēstniecība, Austrijas vēstniecība un tas nu, nav kaut kaut kur uh, pagalmā esošas ēkas un uh, mēs varam uh, apstiprināt šo Pekīnas vēstniecības pieprasījumu, bet nu šī uh, cenā tomēr ir uh, tāds jautājums, kas mūs uztrauc, ja citas vēstniecības ēkā, uh, ēkas uh, īrē tai pašā rajonā par zemākām cenām, un šeit ir arī man tabula par dalību valstu vēstniecībām. Tur ir gan izmērs, gan cena uzrādīti un tādēļ šis uh, rezultāts nav uh, apmierinošs. Otrkārt, uh, visus kolēģus uh, gribu aicināt uh, jau 19. gadā mēs esam tā tad jūs visi saņēmāt saulēcīgi šo pieteikumu. Mēs to saņēmām diezgan pēd, pēdējā brīdī, un mēs Uh, pamatojums bija tāds, ka viss ir saņemts pēdējā brīdī un pēc tam uz, Dodot papildu jautājumu, uzzināja, ka līdz uh, 19. gada jūnijām jau visi dokumenti bija pieejami, bet mums te tika iesniegt pēdējā brīdī, kā lai uh, to visu steidzami apstiprinātu. Nu, tas, es ceru, ka tas nav kaut kāds atkal tāds gājiens, lai vienkārši parlamentu piespiestu atbalstīt uh, šo jautājumu par Pekīnas vēstniecību, bet uh, es tomēr lūgtu šo dokumentu, kas ir sagatavots, kas ir izplatīts, nu, tur ir tikai četri punkti kā kolēģis, kura vārdu es diemžēl nemāku izrunāt, bet viņš ir no Rumānijas, Stefan. Lūdzu, nosauciet, kā jūs sauc Stefanuta. Es atvainojos, tiešām baidījos nepareizi izrunāt uzvārdu, un es uh, Uh, Peksas kungu nosauc par Pekšas kungu un izrādījās, ka tas ir pilnīgi lamu vārds un tādēļ es tiešām ļoti tagad uzmanos ar uh, uzvārdu pareizu izrunu. Tā tad, uh, ja mēs uh, tā tad uh, šos punktus atbalstīt, tad arī automātiski tiktu apstiprināt gan Pekīnas uh, šis pieprasījums, gan arī mūsu parlamentā punkti. Paldies, Monika ļoti labi pārzina šo dosie. Vēlos pateikties kolēģiem par viņu vērību un komentāriem un arī ārējās darbības dienestiem pārsniegtajiem elementiem. Tagad daži papildu elementi. Jāapstiprina tas, kā Ir tabula ar vēstniecībām, cenām kvadrātmetrā, vēstniecībām, kuras var šķist zemāks nekā mums eh, piedāvātās. Tas mudina mūs būt vērīgiem, bet Ķīnā mēs nezinām, eh, eh, ir stīguma termiņu, it īpaši tāpat kā Šveicē nav pirkšanas Eh, līgumi, bet ļoti ilgtermiņa īres, un līdz ar to eh, cenas nes, nepieturas pie šie pašā noteikuma. Mūsu gadījumā ir četri gadi. Tālāk vēl viens dokuments no ADD, kurā tiek aprakstīts iepirkuma apraksts, lai izvēlēto šo ēku. Viņi bija 13 priekšlikumi, no kuriem uh, pieci, kuri bija pētīti sīkāk, jo tie atbilda pieprasītajam kritērijam. Šis ir visai pilnīgs dokuments, un šobrīd mēs iekļaujamies aptuveni priekšlikuma cenās. Varbūt tā ir vairāk šodienas tirgus realitātes, ņemot vērā platību un termiņu. Un līdz ar to Un arī ņemot vērā ADD pārstāvis sacīto, šis ir visai strauji mainīgs tirgus, un mēs nevaram vilkt garumā, uh, riskējot ar to, ka piedāvājums vairs nav spēkā. Tāpēc es vēlos piedāvāt pragmatisku risinājumu piekrist uh, Pekinai. Tālāk ir Londons temats. Mēs e, vispirms pabeigsim varbūt Pekīnu ar jūsu. Šeit ir e, tikai runa pār Holmējers e, kundzes priekšlikumu Londons gadījumā. Es varu piedāvā cīkāku prezentāciju no savas puses. Es eh, piebilstot, ka Monika Holmejeri pārzina stāvokli labāk, bet mums ir jauns augstais pārstāvis. Un es eh, jauna persona ADD priekšgalā, un tāpēc es aicinu uh, Uh, izrunāt ar viņiem, lai izvairītos no tā, ka pēdējā brīdī izrā, uh, sanāk, ka parlamenta priekšsēdētāji nav ņemti vērā. Ir četras, četri objekti pasaulē. Uh, Holmajers kundze ir pabeigusi, pabeigusi rūpīgu darbu, un es domāju, ka ir ar visu šeit jāiepazīstās, bet domāju, ka bez jebkādām šaubām tas varētu būt labs pamats diskusijām ar ADD. Taču es gribētu jums, jūsu rīcību atstāt mazliet vairāk laika šīm diskusijām un atgriezties pie principa ēku finansējumam ārpus Eiropas Savienības. Holmajers kundze. Tas ir für mich. Jā, Man tas nav pieņemams variants, jo godātā kolēģa Keller mēs jau personiski esam uh, izrunājuši šos jautājumus par to, ka mēs gribam kopīgi apstiprināt nosacījumus un uh, saruna ar uh, ārējās darbības dienas tur nav nekāds pamats, jo šeit ir runā jau par lietu, kas uh, pastāv mēnešiem un par parlamenta uh, Uh, situāciju, un parlamentam ir jāparāda, ka, mūs, ka neļausim sev vadāt aiz deguna, un ka mums ir jādara viss, lai tas tā nenotiktu, jo pret, pretējā gadījumā mūs neuztver par tādu līdztiesīgu institūciju, un nav uh, šeit uh, arī labvēlīga attieksme. Mēs ārējās darbības dienas tam ļaujam īrēt pēc vēsturiskajām cenām, nevis pēc aktuālām cenām Londonā. Un tāpat laikā mūsu darbinieki tiek uzskatīti par uh, noru, norīkotiem nacionāliem ekspertiem, un mēs gribētu ārēja darbības uh, dienests nevar mums teikt, ka mēs nedrīkstam būt pārstāvēt citās valstīs, lai sadarbotos ar parlamentiem, un tagad šīs sarunas turpinās mēnešiem. Uh, Un, ja mēs apstiprinātu šos punktus, tad mēs varētu arī sagaidīt reakciju, un tas viss varbūt procesu pātrinātu attiecībā uz Vašingtonu. Tur uh, Um, kā kolēģis to norādīja, tur viss notiek pēc Lisabonas uh, līguma, bet arī tur tiek, uh, notiek centieni uh, parlamentu pozīcijas pasliktināt. Un šis uh, Atvainojos, ka šis dokuments, ko esmu sagatavojis, tiek izdalīts tikai tagad, um, bet uh, aicinu tomēr uh, balsot par šiem ierosinājumiem, jo šie līgumi ir sagatavoti, tie būtu tikai uh, jāparaksta. Un tad arī nebūtu pēc tam centieni izdarīt uh, spiedienus parlamentu, lai uh, mēs apstiprinām uh, šo uh, Uh, līgumu Pekīnā. Un, ja tiks izdarīts, uh, ja tiks izpildīti šie nosacījumi, tad arī varam apstiprināt attiecībā uz uh, Pekīnu. Un ir arī pēc Vašingtons pieredzes jālēm arī par Adisabēbu, Džakārtu, un mēs neprasām neko vairāk kā tas, kas ir uh, panākts Vašingtonā, toreiz ir 2010. gadā tas panākts, ap, uh, ratificējot padomas lēmumu. Tā tad ir skaidrs, ka uzdotie jautājumi nav pietiekami atbildēti, un šeit arī nav bijusi pietiekami veiksmīga komunikācija visos līmeņos, tomēr mums ir jābalso. Nav citu risinājumu. Mans priekšlikums būtu uh, tāds, ka uh, ir divi balsojumi. Pirmkārt par Pekīnu, punkts, un otrkārt, vai mēs šos četrus punktus, ko ir eh, sagatavojis Homārs kundze, mēs pievienojam eh, šim pirmam dosie kā priekšnosacījums. Nē, vispirms par Pekīnu, pēc tam par nosacījumiem balsosim Kellers kundze. Es, man tāds jautājums, vai var balsot par otro punktu, jo nesam iepazinušies ar šo dokumentu, tas nav iztūkots. Tā ātri izlasot, nu, nerodas iespējas, ka esam visi vienprātīgi, tātad gribam bū, joprojām būt pārstāvētu Londonā, otrkārt, kā kolēģis Stefanuta norādīja, pārstāvība Džakartā, Adisabedabā, Vašingtonā. Atgādina situāciju Londā ar, Londonā ar principiem, atgādina, ka mūs vaiga uh, uzņemt, uh, labi uzņemt šajos četros birojos, kas atrodas uh, visur pasaulē. Patiesībā šeit ir pieci biroji, arī Londona, un ka mēs vēlamies labu sadarbību. Nu, principā nav iebildumu, bet man tomēr uh, negribētos balsot par tekstu, par kuru, pie kura nesam strādājuši un nav notikušas sarunas. Jo šis dokuments mums nebija pieejams. Nu, tiešām būtu žēl, uh, Uh, nu, par to nobalsot. Manuprāt, tas ir pamats turpmākam darbam. Mēs varētu nobalsot, uh, uh, domājot par to, ka šo darbu varēs pēc tam pabeigt. Priekšsēdētājs, jūs sakāt, ka Eh, šie nosacījumi, kas tagad ir uzrakstīti uz šeit dokumentā, nu, nekādas problēmas nerada, un tad, eh, kā tad eh, tos padarīt par nosacījumu, tā sakal, varētu radīt kaut kādus sarežģījumus. Es gribu teikt, ka 11.30 mēs gaidām Mariču kungu, mums ir jāizskata citi punkti, un nevaram bezgalīgi turpināt šo diskusiju šobrīd. Es ierosinu. Uh, savu, tātad atkārtoju savu priekšlikumu, balsojam vispirms par Pekīnu, pēc tam par nosacījumiem. Madam Guardia Zabal. Guardia Zabals kundze. Sī, gracias, presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, nevarēju visām diskusijām, es sakot, man bija jābūt citā sanāksmē, bet man šķiet, ka e, referentē bija sarunas ar iepriekšējo referentu. Un tāpēc es gribētu, lai mūsu rīcībā ir vairāk laika izrunāt to, kas ir mums piedāvāts. Un, mums vajadzētu izlemt, vai mēs šiem priekšlikumiem grupā, piekrītam grupā. Um, labi, tā kā šeit ir daudz neatrisinātu jautājumu, tad atgriezīsimies pie šā jautājuma šo pēcpusdienu, kad uh, būsim tikušies ar Hāna kungu vai nu tagad, vai piecos pēcpusdienā, tur nebūs nekādas lielas atšķirības, tad visiem būs iespēja izlasīt šīs 20 rindiņas, tur ir tikai 20 rindiņas, nevis 20 lapuses, un tad pēcpusdienā mums būtu jābūt spējīgiem to visu atbilstoši atrisināt, ņemot vērā to, ka tiešām diskusija iepriekš nav notikusi. Balsosim par Pekīnu šo pēcpusdienu. Nākamais darba kārtības punkts arī attiecas uz ēku politiku. Viedokļa apmaiņa par Palmerstonu ēku šeit Briselē vārds Kellers kundzei. Liels paldies! Vai te ir par Frontex vai par bērnu dārzu runa, saka Kellers kundze. Palmerstonu. Tā ir, tas ir uh, bērnu dārs. Tā ir Eiropas komisija sēko izmantoja kā bērnu dārzu un tagad to izmanto kā pēc skolas uh, iestādi centru, kur bērnu tiek uzņemti pēc skolas un tiek ierosināts atkal tur izveidot bērnu dārzu, bet uh, ēka ir diezgan sliktā stāvoklī un tā ir pamatīgi jāizremontē, lai varētu uzņemt mazus bērnus. Tātad mums nav pietiekami daudz informācijas, lai visu kontekstā varētu saprast, un tādēļ būtu jāiz saka agrīnais brīdinājums, lai mums būtu iespējams ja tā mierīgi uh, strādāt pie šā tekstā, lai pēc tam tur varētu uzņemt uh, gan komisijas darbinieku, gan citu iestāžu darbinieku bērnus, un tādēļ uh, atzinums ir pozitīvs, lai komisija varētu turpināt darbu pie šā projekta. Paldies, ņemot vērā mums atlikušo laiku. Mēs detalizēti nediskutēsim par šo jautājumu šobrīd. Atgriezīsimies pie tā, kad būs vairāk informācijas mūsu rīcībā. Kellers kundze tagad par Varšavu. Runā ir par ēkas. Uh, būvēšanu vai uh, uh etijās uh, sistēmai. Tā ir uh, uh, informācijas sistēma, kur ir iekļauti dati par vīzām un arī par operētāju sistēmu. Šajā ēkā būs uh, iekārtas un darbinieki Tur uh, darbs notiks 24 stundas diennaktī, lai varētu šīs datu bāzes izmantot uh, 24 uh, stundas diennaktī, tādēļ ir paredzēts to izvietot netālu no uh, Frontex mītnes Varšavā, jo tur notiek cieša sadarbība ar citām datubāzēm, tā skaitā EU, EU Līza. EU un ir ciešas saiknes un sadarbības starp šim batu da, datu bāzēm. Arī šeit ir agrīnais brīdinājums, jo Eh, Frontex tad turpinās attīstīties turpmāko gadu laikā, tas jau ir paredzēts arī 2020. gada budžetā. Nevienmēr viss notiks Varšavā, bet arī citās dalību valstīs, kur tiks izvietots personāls. Un eh, gribu atgādināt, ka Frontex mums ir iesniedzis 2019. 24. gada stratēģiju Nesen esmu saņēmusi šo dokumentu, neesmu pilnīgā, pilnībā to vēl izstudējusi, bet esmu gatava to uh, nodot arī deputātiem, lai viņi varētu iepazīties ar to, kā uh, Frontex uh, struktūrā tiks izvērsta, kā attīstīsies arī citas saitī, saistītās struktūras, tā skaitā etijas, un tādēļ atzinums ir pozitīvs, lai varētu pēc iespējas ātri ķerties klāt šai etijas ēkai tāds pats komentārs kā par Palmerstonu ēku. Atgriezīsimies pie šā jautājuma vēlāk. Nākamais darba kārtības punkts ir Eiropas pusgads ekonomiskās politikas koordināšanai, un Margarita Markes pastāstīs par atzinumu. Paldies, priekšsēdētāji! Eh, īs, šis ir uh, atzinums, un es tāpēc izvēlējos minimalistisku pieju, ņemot vērā to, ka grozījums var atsūt, sūtīt līdz 28. janvārim šī ziņuma sakarā. Un šajā atzinumā ir septiņi punkti, kurus mēs aicinām iekļaut ekon ziņojumā. Pirmais punkts uzskatīt, ka Eiropas Savienībā ir nepieciešams ilgtspējīgas eh, izaugsmes līmenis eh, eh, un rīki, kas ņem vērā digitālās klimatu demogrāfijas izaicinājumus, un tāpēc zaļiem kursam ir jābūt zaļās izaugsmes stratēģijai Eiropai. Otrkārt, mēs apzināmies visi to, ka uh, Šo izaicinājumu ietekmu sabiedrība ir milzīga. E, Ietekme attiecībā uz sociālajām tiesībām un nevienlīdzībām, ko šie izaicinājumi izraisa Eiropas sabiedrībā. E, pāriem pie nākošā ieteikuma līdz ar to uzskatīts, e, ka ir būtiski ieviest sociālā pilāra elements. Trešais punkts. Un balstoties tām pašām bažām, kā otrajā punktā, eh, uzskatīt, ka Eiropas semestrī ir jāiekļauj ilgtspējīgas attīstības elementi ieteikumos valstīm. Ceturtais punkts. Esam apmierināti par to, ka iekšējā tirgus ziņojumā publicēšana tiek pasvītrot iekšējā tirgus iespējamie labumi visām dalībvalstīm Eiropas Savienībā un Eiropas Savienībai kopumā, un it īpaši ziņojumā tiek pasvītrots tas, kā uh, eh, uh, eh, attiecība eh, starp tīriem maksātājiem un saņēmējiem ir mazāk izcelti kā parasti. Tālāk. Uh, nosaukto mērķu sakarā, tātad klimata mērķu sakarā, ir e, jāpiesaista komisijai Eiropas parlaments, lai noteiktu darba metodiku, kas attiektos uz tēriņiem klimata un bioloģiskās daudzveidības sakarā. Citiem vārdiem sakot, ir būtiski, lai šī metodika pastāvētu tai ir jābūt caurskatāmai, visaptverošai, lai būtu kvantificējami mērķi, un šim nolūkumam ir nepieciešama attiecīgā metodika. Un mēs aicinām Eiropas komisiju piesaistīt parlamentu šīs metodikas izstrādē. Sastais punkts. E, skar to, ka Eiropas reģioni šodien ir ar dažādiem sākuma punktiem attiecībā uz CO2 izmešiem, un tāpēc taisnīgs pārējais mehānisms, ko piedāvā komisija, ir jāparedz, lai nodrošinātu adekvātu un iekļaujošu pārēju visiem Eiropas reģioniem. Un septītais punkts - aicināt komisiju padziļināt demokrātisko procesu Eiropas semestrā izveidē. Paldies! Vai kāds no ēnu referentiem vēlas izteikties? Mr. Ressler. Klerkungs. Paldies uh, par Uh, veikto darbu par paskaidrojumu. Jā, ļoti svarīgi, ka ir tāds instruments kā Eiropas pusgads, kas nodrošina caurskatāmu un uh, pēcsecīgu politikas koordināciju Eiropas Savienībā. Un ļoti svarīgi ir rosināt dalībvalsts īstenot struktūrālās reformas, nodrošinot digitalizāciju, uh, inovācijas pētījumus, un tas arī uh, veicina konkurētspējīgākas, zaļākas ekonomikas attīstību, jānodrošina līdztiesība, jābūt uh, inklusīviem, taisnīgiem. Tas ir svarīgi visiem Eiropas reģioniem, un tas arī uh, jātiecina uz Eiropas Savienības budžeta izmantošanu. Zaļais kurs un um, palīdzēs uh, tik galā ar vides un ekonomiskiem izaicinājumiem dalību valstīs. Mēs uzskatām, ka uh, jautājumu kā demokrātiskās pārmaiņas šeit ir nepieciešams izstrādāt modeļus, un tas ir jāiekļauj uh, ilgspējīgas attīstības jaunajā modelī. Priekšsēdētāji godātie kolēģi, iep iepazīstoties ar Lalūkundzes ziņojumu un šo, es, man ir vairāki jautājumi, kas mūs satrauc. Zemais izaugsmas līmenis 1,4% 19. gadā, augsts inflācijas līmenis un arī liels parādu apjoms pārsniedzot 90% no IKP, tā skaitā Francijā un uh, miljoniem Eiropas pilsoņu piespiedu kārtā strādā uh, uz nepilnu slodzi un ir liels skaits cilvēku, kas uh, dzīvo nabadzībā. Uh, bet iebildumi ir pret Eiropas Savienības pašas uh, budžeta līdzekļiem. Uh, parasti notiek konsultācijas ar dalību valstīm, lai novērstu ekonomiskos šokus, un es gribētu kā Francijas uh, deputāti brīdināt līdzpilsoņus, ka šādi projekti novest pie tā, ka Francija zaudētu daudzus miljārdus eiro gadā. Vienmēr tiek teikts, ka uh, valstis ir ieguvējas no vienotā tirgus, bet patiesībā ieguvēja ir tikai Vācija. Francijā mēs katru gadu zaudējam 8 miljārdu eiro, un arī mums ir liels tirzniecības deficīts ar Eiropas Savienību. Eiropas eh, Savienībai vajadzētu vismaz spēt atrisināt tās problēmas, ko tā pati ir radījusi. Mums ir vienotais tirgus, kur pieauga gan eh, atšķirības, gan uh, komercjomā, gan sociālā, gan, gan citā jomā. Tagad tiek teikts, ka ir jāharmonizē nodokļu sistēmas, jāveido vien, eh, vienota eh, minimāla alga Eiropā. Man šeit ir lielas šaubas, un es gribētu arī tagad eh, teikties par, teikt par šīm Eiropas komisijas rekomendācijām. Būtībā tās ir direktīvas, jo ir uzspiestas dalību valstīm ar dažādām programmām. Uh, vai uh, arī tiek uzsāktas pārmērīgā budžeta deficīta procedūra, uh, apturēta Eiropas Savienības līdzekļu izmaksa. Un jāsaka, ka Francijā iztenotā pensija reforma ir iekļauta komisijas 2018. un 2019. gada rekomendācijās. Es nedomāju, ka kādas pārnacionālas institūcijas labāk par dalību valstīm zinātu, kā ir jāorganizē pensiju sistēmas valstī. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlējos pateikties Vaskēs skundzei, mūsu referente, par uh, sagatavoto atzinumu, kas pilnībā saskan ar uh, jaunās komisijas politiku, padarīt zaļāku budžeta pro, uh, politiku, un tas ir tikai pelnījis mūsu atbalstu. Mums ir jāatbalsta šis e, zaļais, e, zaļā pieeja, bet nozīmē arī, ka nevienu cilvēku nedrīkst atstāt novārtā, ir jāatbalsta šīs Eiropas uh, sociālās tiesības un ir nepieciešams vērienīgs budžeta projekts, tā skaitā attiecībā uz jaunajiem pašu resursiem. Uh, un Eiropas Savienība tad spēs tikt galā arī ar klimatiskiem, uh, uh, demogrāfiskiem, ekonomiskiem izaicinājumiem. Mums ir mm, jāatbalsta uzņēmēja darbība un uh, dinamiska attīstība. Mums ir nepieciešams uh, tāds finansējums, kas atbilst izvirzītajiem mērķiem. Es uh, esmu paredzējis iesniegt arī tehniskus grozījumus pirmkārt par uh, zaļo paktu. Mēs runājam arī par iespējām uh, Uh, radīt darba vietas, radīt cienīgus darba apstākļus, nodrošināt dzimumu līdztiesību, mazināt nabadzību un arī uh, pieminām uh, solidaritāti ekonomiskā ziņā, nerunājot par neto maksātājiem, neto saņēmējiem, tāpat jācīnās pret krāpšanu nodokļu jomā, izvarīšanos no nodokļu samaksas, to var uh, efektīvi panākt kaut ko šeit tikai, ja uh, centieni tiek koordinēti Eiropas līmenī un ir arī jārunā par to, kāda daļa Eiropas budžeta tiks veltīta klimata uh, jautājuma risināšanai. Ir, jārunā par to, ka nepieciešams taisnīgās pārējas uh, fonds, jauniešu garantija, zaļais kurs. A, uh, to Somijas prezident, prezidentūra tā nerāda un a, ir jārunā par taisnīgu pārējais procesu, kam jāpiešķir pietiekams finansējums, lai pārējais process būtu adekvāts. Paldies! Anderson kungs, paldies! Gribētu pievienoties referentam attiecībā uz šo atzinumu. Līdzīgi kā Reņo, arī mēs varbūt plānojam iesniegt zināmas grozījumus par ekonomikas modeli, par klimata pīlāru un arī sociālo pīlāru. Es neatkārtošu vēlreiz visus argumentus, vairāk kolēģi jau tos pauda. Tomēr gribētu īpaši izcelt, ka, manuprāt, ir svarīgi strādāt jaunā ekonomikas modelī. Un īpaši norādīt, ka ir nepieciešams pārmaiņas saistībā ar to, kā redzam ekonomiku. Tas saistīts arī ar debatēm par Eiropas pusgadu. Un šajā dzinumā mēs to varam paveikt. Nu, varbūt tas nav mūsu uzdevums gluži, bet, manuprāt, tas ir saistīts arī ar diskusijām par fiskālajiem noteikumiem un to, ko vajadzētu ietvert fiskālajos noteikumos un ko nevajadzētu. Šīs debates uh, izskanēja arī laikrakstos nedēļas sākumā, uh, klimatu iekļaut vai neiekļaut, mums ir pilnīgi skaidrs, ka tas ir jādara. Nu, var jau būt, ka tas tāds pretrunīgāks jautājums prestatā citiem saistībā ar šo atzinumu. Tomēr, ja nopietni uztveram savus mērķus, tad šie jautājumi ir jāpārunā, un tādēļ varbūt arī šos aspektus arī atzinumā vajadzētu iekļaut. Amankundze. kundze. Donc, le but du semestre européen... Eiropas semestra mērķis koordinēt budžeta politiku ir novērst makroekonomiskā līdzsvar trūkumu. Mārkais Kunis atsauca savā ziņojumā uz demogrāfijas izaicinājumiem pieminēšu tos. Eiropas, eh, Eiropas dienvidos demografija sagnē, austrumos tā grūst migrācijas dēļ. Rumānija ir zaudējusi piekto daļu iedzīvotāju, Horvātija un Bulgārija 5 līdz 10 procentus pēc iestājas Eiropas Savienībā, un tie ir jaunieši. Pastāv pensiju finansēšanas risks, tāpat arī Baltijas valstīs stāvoklis ir satraucošs. Pastāv eh, līdzsvar zaudēšanas risks. Es vēlos saprast, ka šeit ir arī ekonomisks strādājums transfers. Rumāņu ārsts, kurā valsts ir investējusi, bet kurš dodas uz Franciju, lai uh, mazinātu ārstu deficītu Francijai, transfers no uh, Eh, austrumiem uz rietumiem un smadzeņu aizplūšana. Ir šis līdzsvar trūkums jākoriģē. Ko varam darīt mēs budžeta komitejā? Mums ir jāizstāv kohēzijas politika. Tā ir kompensācijas sistēma. Paldies, Markes! Kundzei par demogrāfisko izaicinājumu iekļaušanu ziņojumā es vēlētos šo punktu precizēt ar grozījumu palīdzību. Vēl kādam, kas sakāms? Lūdzu, papadību un viskungs. kungs. Što, kirie proedre? Paldies, priekšsēdētāji. Gribētu pateikties kolēģiem Markeses kundzei. Liels viņai paldies par atzinumu projektu. Jau šobrīd ir kas izmainīts virsrakstā no ikgadējā izaugsmes pārskata, tur tagad tiek runāts par ikgada stratēģiju ilgspējīgai izaugsmai, jo darba kārtībā mums ir jaunais zaļais kurs. Un šī nav vienīgā lieta. Bez uh, virsraksta ir jāpaturprātā arī trešais Eiropas pusgada cikls, tādēļ būtu jāpēta vajadzība varbūt pārskatīt, pārstrādāt Eiropas pusgadu. Ir ja nepieciešama holistiska pieeja, godīga, ilgspējīga izaugsmē bez jebkādiem izņēmumiem. Un paralēli zaļajam kursam ir jāsaprot, ka šī daudzpusējā pieeja visos aspektos, neņemot vērā sociālo aspektu patiesībā tas Eirozonā un Eiropas Savienībā radīs uh, socioekonomikas atšķirības. Kolēģi jau to minēja saistībā ar sociālo kohēziju un šo smadzeņu aizplūdi kvalificēto personu došanos prom no valstīm. Tādēļ nepieciešams ko mainīt. Ir jāaugās uz zīmēm, piemēram, ekonomikas palēnināšanās. Uh, Pieaugušās atšķirības starp valstīm problēmas ar nodarbinātību. Kolēģis izstrādātajā atzinumā viņa min to, ka ir jārod jauni mērķi Eiropas pusgada kontekstā un tie jāpiesaista ANO ilgspējas attīstības mērķiem. Un, lai mēs to paveiktu, kaut kas būs jādara, būs jāmaina prioritātes. Un ar šādu nolūku mūsu grupas vārdā mēs plānojam turpmāko dienu laikā iesūtīt vairākus grozījumus. Paldies! Thank you. Ms. Paldies, Džonča kungs. Tak, dziękuję bardzo. E, będę mówił po polsku. E, Paldies, es turpināšu poļu valodā. Mēs runājam par vairākām, vairākām lietām vienlaicīgi. Mēs esam gandarīti, ka Eiropas Savienība ir līderi dažādās jomās, bet jāsaprot, ka sākuma punkts dažādām darbībām var būt atšķirīgs, piemēram, Pār minimālo algu runājot, dažādu apsvērumu dēļ mēs būsim pret to. Tāpat tika runāts par uh, jaunu lēmēju iestādes, kur būtu atbildīgi par nodokļiem. Bet mēs vēlamies runāt par izaugsmē Taču visos šajos pārveižu procesos dalībvalstīs, reģionos, dalība valstīm ir atšķirīgi sākuma punkti. Ir jādomā par iekļaušanu, ir jādomā par pārveidi, taisnīgā veidā, par taisnīgu pāreju ir jāredz, vai viss trūcīgākās valstis pēc otrā pasaules kara var sasniegt tādu pašu līmeni. Ir mums reģioni, kuros stāvoklis ir pasliktinājies Un līdz ar to ir jārunā pār reālu eh, situāciju. Līdz ar to taisnīga pārēja ir jāskata esošās situācijas kontekstā. Bet, protams, Eiropas Savienība ir jābūt pār pārējais procesa līderi, taču ir jādomā arī par reālo situāciju, lai mums nenāktos eh, kāpties atpakaļ. Lūdzu, izsakieties īsi, Māričkungs jau klauvē pie durvīm. Obrigada, prezidente. Paldies, priekšsādātāji. Es vēlos tikai pateikties visiem runātājiem, atgādinot pirmkārt to, ka šis ir atzinums galvenu pamatziņojumu gatavo ekonu komiteju, kā jau sākumā sacīju, un e, mums bija nolūks gatavot e, ieteikumu kopumu ekonu komitejas e, referentam, lai tos varētu iestrādāt ziņojumā. Taču, lai izteiktos īsi un pirms beidz uzstāšanos, vēlos pateikt sekošo, neraugoties, ka esmu atzinumu sagatavotāja ir tā iespēja organizēt debatas, kas mūs interesē visus, kas ietekmē budžetu, eh, tīpaši tas skar daudz gadu finanšu schēmas diskusijas un pašresursu diskusijas, un tāpēc es vēlos pateikties runātājiem un atgādināt eh, to, kā Eh, ir sagatavot grozījumi, ko referents sagatavotājs var ņemt vērā, un ir tas pienākums, un tie ir jāiesniedz līdz 28. janvārim, un vēlreiz paldies visiem tiem, kuri sagatavoja teikumus un grozījumus šajās debatēs. Paldies! Thank you very much. Uh... Paldies! 10. un 11. punktu pie tiem atgriezīsimies pēcpusdienā, pēc diskusijām. Un arī, protams, balsojums par Pekinu. Tur nepieciešams pietiekams kvorums, gribu skaidru to pateikt, lai mēs tiešām spētu nobalsot. Labi, paldies! Tagad sveicam mūsu vidū Mariču kungu un tad turpinām izskatīt darba kārtību.

We resume our. Atsāksim darbu. Un gribētu sveikt mūsu vidū no sirds Zdravko Mariču kungu. Gribu viņu ne tikai sveikt mūsu vidū, bet arī no sirds pateikties viņam par to, ka viņš ir pieņēmis mūsu uzaicinājumu. Mariča kungs ir finanšu ministrs, premjerministra vietnieks Un kā finanšu ministrs, viņš, protams, ir tagad turpmāko sešus mēnešus arī ECOFIN padomes priekšsēdētājs. Šī, šis jūsu apciemojums noteikti ir pozitīvs signāls attiecībā uz Horvātijas prezidentūras sadarbības garu starp mūsu iestādēm. Tas ir saistīts ar dažādiem dosjē, protams, mūsu visu attiecīgo atbildu, atbildības jomu ietvaros. Vairāk ļoti svarīgi dosjē, kas ir budžeta komitejas atbildībā, vai nu tiks uzsākta vai tiks turpināta jūsu prezidentūras laikā. Šeit es runāju par daudzgad finanšu schēmu un pašresursiem, bet arī saistītajiem instrumentiem Eiropas monetārās savienības jomās um, tiesiskums, zaļā kursa investīcija plāns, nu pat piedāvātais, kā arī procedūra, kas ir saistīta ar 2021. Budžet, gada budžetu pieņemšanu. Protams, visi ļoti labi apzināmies, ka ne jau viss ir ekofina padomes atbildības jautājums, un ka Horvātijas prezidentūrai noteikti ir jāsadarbojas arī ar Vācijas gaidāmo prezidentūru attiecībās 21. gada budžetu, kā arī ar um, tātad Eiropadomas priekšsēdētāju daudzgad finanšu schēmas kontekstā. Bet, jebkurā gadījumā, Mariča kungs ar nepacietību gaidām jūsu prioritāšu izklāstu kā arī labprāt dzirdēsim Horvātijas plānotos darbus šajās manis minētajās jomās. Un no ar prieku došu jums vārdu. Lūdzu. Thank you, uh, Mr. Paldies, priekšsēdētāji kungs, cienījamie deputāti, cienījamie parlamenta deputāti, budžeta komitejas deputāti, dāmas un kungi. Arī man tas ir liels prieks un gods šodien ierasties pie jums. Un spēt jūs uzrunāt gribu iepazīstināt uh, arī jūs uh, ar mūsu darbu. Esam jaunākā Eiropas Savienības dalībvalsts. Šī ir pirmā reize, kad esam uh, Eiropas Savienības padomes um, priekšsēdētāja amatā. Esam tiešām emociju pārņemti un ļoti pozitīvi noskaņot gaidot prezidentūru. Ļoti labi apzinos, ka milzīgu darbu Daudzi Zagrebā un arī šeit Briselē ir ieguldījuši, lai mūsu prezidentūra izdotos. Ar nepacietību tādēļ gaidām um, turpmāko prezidentūras darbību. Vakardien bija uh, pirmā padomes sanāksme, ko vadīja um, Horvātijas ministrs. Viss uh, noritēja labi, tad, nu, ceram, ka tā arī turpināsies. Šī ir otrā reize šodien, kad uzstājos Eiros parlamenta priekšā, nu pat nāku no ekonu komitejas. Atvainojos, ka jāatkārtojas, ja daļa no jums piedalījās arī ekonu komitejas sanāksmē. Nu pat pabeidzām mūsu sanāksmi tur. Visai veiksmīga bija diskusija un, kā priekšsādātājs minēja, tad pamat ideja bija, protams, pēc iespējas vairāk sniegt atbildes uz jautājumiem – par dažādiem svarīgiem jautājumiem, bet tajā pašā laikā ir jārunā arī par prezidentūras kapacitāti, tīpaši daudzgad finanšu schēmas eh, kontekstā. Kā arī domājot par nākamā gada budžetu, mēs visi ļoti labi zinām, ka iespējas ir ierobežotas, zinām, ka Eiropa padomes eh, rokas eh, nav pilnīgi brīvas, un mums ir jāgaida arī no viņiem politiskās vadlīnijas saistībā ar vairākiem aspektiem. Tomēr ir lietas, ko arī mēs varam pārunāt, diskutēt, un arī man būs vērtīgi uzklausīt jūsu jautājumus un komentārus konkrēti no jūsu komitejas. Es īsi jūs iepazīstināšu ar budžetu un finanšu prioritātēm Horvātijas prezidentūrai, un pēc tam varam pāriet pie jautājumiem un atbildēm. Dzīvojam interesantā laikā. Nu, interesants arī ir tāds relatīvs jēdziens, bet nu, interesanti laika visai Eiropas Savienībai. Nu, pat ir sācies jauns institūcija cikls, cieši sadarbosimies ar jauno komisiju un Eiropas parlamentu savā darbā. Mūsu prezidentūra ar dalībvalstu komisijas un Eiropas parlamenta atbalstu. Ir nāk visai svarīgā brīdī. Sākumā gribētu īpaši uzsvērt, Kā, kāds ir mūsu moto? Spēcīga Eiropa izaicinājumiem bagātā pasaulē. To varam viegli uh, sasaistīt ar esošo situāciju. Jauni Eiropas cikli, kā jau minēju, jauns Eiropas cikls ir uzsācies, un mēs prezidentūra samatā darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai paveiktu pienācīgi savu darbu un ne tikai pienācīgi, bet lai strādātu arī konstruktīvi, sadarbībā ar jums un nonākt pie pozitīva rezultāta mūsu prezidentūras beigās. Tāds tad ir mūsu svarīgākās prioritātes prezidentūras laikā. Četras svarīgākās lietas, bet tām paralēli cieši saistītas ir um, arī citas lietas, vairāk citi jautājumi, kam gribētu pievērst uzmanību, kas mūsuprāt ir svarīgi visai Eiropas Savienībai. Tad, nu, sākumā kopējās globālās prioritātes. Pirmkārt, Eiropa, kas attīstās aicināsim nodrošināt līdzsvarotu, uh, uh, iekļaujošu, ilgtspējīgu attīstību, tajā pašā laikā risinot demografisko izaicinājumu problēmu Eiropas Savienībā. Aicināsim īstenot spēcīgu iekšējo tirgu, veicināt uh, um, mūsu Eiropas konkurētspēju, izmantojot kohēziju konverģents, tajā pašā laikā nodrošinot ilgtspējīgu attīstību un risinot klimatu pārmaiņu jautājumu. Tādēļ šeit uh, plānojam uzsākt horizontāls diskusijas par jaunu zaļo kursu Eiropai. Otrais aspekts - Eiropa, kas savieno. Gribam stiprināt transporta, enerģijas un digitālās sasaistes iniciatīvas tajā pašā laikā, risinot jautājumus, kas saistīti ar jaunajām tehnoloģijām un digitalizāciju, kādas problēmas rada mūsu sabiedrībai. Arī citas iniciatīvas kas saistīts ar spēcīgu sasaist starp Eiropas Savienības pilsoņiem, sports, kultūra, izglītība un tā tālāk. Trešā prioritāte - Eiropa, kas aizsargā. Stiprināsim drošību pilsoņiem gan iekšējā, gan ārējā kontekstā. Strādāsim pie visaptvarošas pieejas migrācijai, kā tas ir eh, strateģiskajās vadlīnijās eh, tieslietu iekšlietu eh, drošības jomā, un ietekmīga Eiropa ar vadošo lomu globālā līmenī un arī kaimiņa attiecību jomā. Tādēļ plānojam Zagrebā 20. gada maijā uh, organizēt uh, um, sadraudzības samitu ar Balkānu valstīm un arī kaimiņa attiecību jomā. Pievienošanās process plānojam turpināt atbalstīt Eiropas Savienības paplašināšanos gadījumos, kad visi dalības kriteriji ir izpildīti. Šo prioritāšu risināšanai būs nepieciešams arī finanšu atbalsts. Daudzgadu finanšu satvara ietvaros vai, daudz, vai igadējā budžeta ietvaros. DFS pakotne ar visiem tās priekšlikumiem ir mūsu viena no mūsu svarīgākajām prioritātēm. Tomēr, kā jūs ļoti labi zināsiet, tad process šobrīd ir Eiropadomas rokā, Eiropadomas priekšsēdētāja Romās, Šarla Mišela rokās, un tur mūsu iespējas ir ierobežotas. Tādēļ mēs esam pilnībā apņēmušies turpināt diskusijas ar Eiropas parlamentu par sektoriālajiem likumdošanas priekšlikumiem DFS ietveros, lai nodrošinātu veiksmīgu pārēju no esošo paudžu, eh, no esošo programmu paudzes uz nākamo. Par DFS mēs kā prezidentūra vēlamies veidot spēcīgas attiecības ar Eiropas parlamentu un noteikti turpināsim iesākto praksi, apmainīties ar viedokļiem ar parlamentu pirms un pēc vispārējo lietu padomes, kad uh, DFS ir darba kārtībā. Informācijas apmaiņa būs būtiski svarīgs uh, pamats mūsu sadarbībai un tiklīdz būsim ieguvuši norādes no Eiropadomas, tad Horvātijas prezidentūra sāks pēdējo fāzi izskatīt pantu pa pantam likumdošanas priekšlikumus saistībā ar pašresursu paketi. Par igada budžeta procedūru 21. gadam. Tas būs pirmais budžets uh, jaunajā DFS, un padome šobrīd izstrādā vadlīnijas 21. gada budžetam tās tiks uh, izklāstītas komitejas uh, locekļiem uh, pavasara trialogā. Un tad šī gada procedūra uzsāksies pienācīgi tad, kad komisija nāks klajā ar priekšlikumu. Padome no savas puses savukārt to tad jau būs Vācijas prezidentūras vadībā. Un nu pavisam īsi gribētu runāt par likumdošanas dosjē, kas varētu jums šķist īpaši svarīgi. Tad, kad būsim ieguvuši norādes no, tātad kopš ieguvām norādes no Eirogrupas, padome ir strādājis pie Invest and Support investīciju atbalsta programmas. Prezidentūra ir jums nodevuši šī teksta uh, kopiju, lai arī šobrīd padomēji nav vēl fo formālas pozīcijas galvenie pamata stūrakmeņi jau ir gatavi un domājam, ka parlamenta darbs varētu šo mūsu darbu papildināt. Tas noteikti ļautu uz priekšu pavirzīt arī līdzlikumdevēju darbu un dotu Eiropas Savienībai pienācīgu instrumentu, kas pa, būtu par pamatu struktūrālām reformām un investīcijām. Mums nu pat bija ļoti padziļinātas debats iepriekšējā komitejā par to, ka ir nepieciešams rīkoties ātri, veicināt informētību par to, kā stimulēt, uzlabot, palielināt potenciālo Eiropas Savienības izaugsmi un izaugsmē atsevišķās dalību valstīs. Secinājumi gan uh, Eiropas parlamenta deputātiem, gan mums ir visai līdzīgi, skaidri atbalsts. Un jebkādi citi elementi, kas palīdzētu stimulēt struktūrālās reformas Eiropas līmenī, uh, ir nepieciešami vairāk nekā jebkad. Un kas attiec uz šīm konkrētajām reformām un investīciju atbalsta programmām, šeit pavisam īsi par svarīgākajām pārmaiņām kas ir izdarītas pretstatā salīdzinot ar sākotnējo komisijas priekšlikumu. No vienas puses reformu īstenošanas instruments nu ir aizvietots ar uh, konverģences konkurētspējas uh, instrumentu eirozonai. Otrakārt, konverģences uh, konkurētspējas instruments ne eirozonai nu ir jauns instruments un ir arī neliela grozījuma attiecībā uz tehniskā atbalsta instrumentiem. Pozitīvi vērtējam arī kopējo izpratni, kas tika panākta sadarbībā ar Eiropas parlamentu par to, ka ir jāintegrē esošie instrumenti Invest EU programmas ietvaros. Esam gatavi turpināt darbu arī pie šī dosjē, protams, gaidot gan uh, vienošanos par DFS. Priekšsēdētāji cienījamie deputāti, šis ir pirmās mūsu prezidentūras dienas. Mūsu ambīcijas ir panākt vērā ņemam progresu attiecībās budžeta dosjē turpmāko sešu mēnešu laikā. Ceram, ka mums to izdosies paveikt konstruktīvā veidā, noteikti sadarbojoties ar Eiropas parlamentu. Tas arī būtu viss no manas puses un ievadrunāja, bet, ja jums būtu kādi jautājumi vai komentāri, tad ir prieks tiem atbildēšu. Paldies! Liels paldies, Mariča kungs, jums par ievadrunu! Kā turpināsim darbu? Aicinātu sākumā uzklausīt uh, budžeta koordinatorus, un tad, ja būs pietiekami daudz mums laika, jo pulksten vienos uh, uh, darbs mums jābeidz, tas, uh, tas gan ir uh, mums jāievēro strikti, un tad, ja laiks būs, tad brīvais mikrofons, bet ja ne, tad ne. Fernandes kungs. Paldies, priekšsēdētāji, es runāšu portugāļu valodā. Sveicam jūs! mūsu komitejā. Esmu pārliecināts, ka mēs varēsim sadarboties kā partneri un jūsu prioritātes sakrīt ar mūseģam. Kohēzija ir būtiska, konverģence ir svarīga, DFS mūsu prāts tiks um, izveidota saulaicīgi un uh, ja mūsu rīcībā būtu jauni pašresursi, tad mēs pasvītrojam, ka tie ir būtiski, tie ir ļoti būtiski e, šai reformā. Un man ir jautājums, kādu lomu jūs esat iecerējuši šajā sakarā ar e, daudzgadu finanšu schēmas mērķi un ko jūs domājat par parlamentu priekšlikumu? Uh, Mēs aizstāvam 0,3% no NKP daudzgadu finanšu schēmai, bet šie 0,3% ir rezultāts. Runātājiem pazūd mikrofons, un viņš vairs nav dzirdams. Das politikas i dos programmas rezultāts politikām un programmām. Papildus tam, ikviena programma Eh, nozīmē, kā tā ir saturs, un mēs nedomājam, kā KLP tiks samazināt, kohēzijas politika tiks saīsināt, kā uh, eh, arī izpētes programma tiktu samazināta. Un vēl viens princips, kas ir būtisks šajā sakarā, jaunām politikām ir jābūt jaun, ar jauniem resursiem. Jaunām programmām jaunām prioritātēm ir jāparedz papildu resursi. Un visbeidzot, vēlos jums jautāt, ko jūs domājat par BIC, BIC instrumentu kohēzijai un kon konverģencei, jo esošajā uh, Eh, formā tas vairāk palīdz eh, bagātajām valstīm, kurām ir vajadzīgs mazāk šīs konverģences atbalsts nekā trūcīgajām. No mūsu puses jūs varat rēķināties ar pilnīgu atbalstu, lai panāktu vienošanos par daudzgadu finanšu schēmu, un arī es ceru, ka jūs aizstāvēsit parlamentu nostāju un mūsu metodiku, ka 0,3% no NKP, ka tā nav nekāda ambīcija, bija tas, kas E, reāli Eiropas Savienībai bija vajadzīgs. Paldies! Paldies e, deputātei Gordijai Savalam. Paldies, priekšsēdētāji. E, sveicam budžeta komitejā Horvātijas prezidiju Demtūru. Es nevarēju noklausīties jūsu uzstāšanos sekundā, bet man slīdz referents par investīciju programmu jau ir uzdevis kādus jautājumus, un es gribēju turpināt uh, šo domu, jo esmu nobažījusies par kavēšanos ar šo instrumentu, tāpat arī ar citiem, bet šis ir instruments, pie kura es strādāju. Pirmkārt, tāpēc, ka parlamentā mēs bijām bloķēti gaidot Eirogrupas sarunu rezultātu, jo mums nešķita saprātīgi turpināt strādāt mums pašiem pie komisijas priekšlikuma, kad padomē un komisijā tiks sagatavota un Eirogrupā tiks sagatavota uh, eh, uh, eh, atšķirīgā eh, reakcija tur, bet šī programma neņem vērā DFS prasības. Šeit varētu būt uh, runa par investīju, investīciju summām, kas mainās 10, 5, 25 miljoni, bet tāpēc kriteriji vairs nevar būt vien un tie paši. Un arī tāpēc, ka negoboks daudz gadu finanšu schēmai, tie punkti, kas ir iekļauti negoboksā, kas ir prioritāri, kuri mums ir jāizrunā starp padomu un parlamentu. Un tas. Uh, uh, kas tad eh, parlamenta rīcībā ir sarunām, ja mums nav skaitļu un ja pamat punkti pār sadalījumu izmantošanu kritērijiem ir negoboksā, ko domājams vienbalsīgi apstiprinās padomi, kā tad eh, parlaments ies uz šīm sarunām. Šajā gadījumā tas vēl sarežģīja mums dzīvi, jo e, pie D DFS Eh, strādās eh, eh, pie viena jautājuma strādās Eiroparlamenta priekšsēdētājs un pie otra prezidējošā valsts, kā tas šis sarunas notiks. Paldies, deputāti Aģē. Paldies, priekšsēdētāji. Esiet sveicināti visi. Ministra kungs, paldies par iespēju diskutēt ar jums vairākus elementus, kuru sakarā es vēlētos jums uzdot jautājumus. Eiropas parlamentu. Viena no pēdējiem aktualitātēm par DFS ir e, decembrī iesaldēt sarunas. Es vēlējos zināt, kā Horvātijas prezidentūra ir iecerējusi rieģēt uz šo priekšsēdētāju konferences lēmumu. Vai jūs esat iecerējuši pātrināt diskusijas nozaru līmenī? Pēc pēdējiem notikumiem tika pieņemts vakardien Regī komitejā lēmums iesaldēt sarunas par kohēzijas politiku. Un e, mans nākošais jautājums - kohēzijas politiku ļoti lielā mērā aizstāv Horvātija, e, un parlamenta nostāja kopumā ir visai tuvam. Kā jūs esat iecerējuši izmantot mūsu Eiropas parlamenta deputātus kā sabiedroto, lai varētu aizstāvēt jūsu priekšlikumu? Trešais jautājums par pašresursiem. Jūsu darba programmā ir norādīts, ka jūs koncentrēsiet savus pūliņus uz pašresursu sarunu pabeigšanu. Vai tas nozīmē, ka pašresursi tiks eh, skatīt tāpat kā izdevumi vienlīdzīgā līmenī, vai jūs varat apstiprināt, ka diskusijas uh, netiks atstātas uz sarunu beigām un tālāk par papildu finansējumu. Kā jūs esat iecerējuši pašresursu reformu, kuru, kā jūs jau sapratāt, ir būtiska Eiropas parlamentam? Un pēdējais punkts pa, ar Horvātijas prezidentūras programmu. Jūs pasvītroju to, kā prezidentūra atbalstīs taisnīgu fiskalizāciju, ekonomikas digitalizāciju un cīņu pret fiskālo izvairīšanos. Kā jūs saprotat Eiropas budžetu lomu gan ieņēmumu, gan izdevumu sadaļā, un kā jūs pārliecināsit visus pārējos kolēģus eh, par šiem tematiem? Paldies, nākošais runātājs, deputāts Andrēsens. Paldies, Mavričkungs. Mēs augstī novērtējam jūsu uzstāšanos un domājam, ka jūs varat būt arī šķirīgi lomu MUDFS programmā, kosmo nozara programmās. Bet kopumā jūsu loma ir visai nozīmīga, taiskaitā attiecībā uz citiem jautājumiem, arī par pagātni runājot. Jūsu valsts ir visai svarīga, jo agrāk jūsu nostāja varēja būt atšķirīgā, tīrāk, um, nekā tīra maksātājām valstīm, un tāpēc mēs cerīgi raugāmies uz sadarbību ar jums, bet jāapzinās, ka budžets ir ne tikai skaitļi, bet arī to pareizi izmantošana, un man ir jautājums par pilnīgi atšķirīgu tēmatu. Jautājums skar vienu no jūsu prioritātēm. Eiropas sargāšana ir viena no prezidentūras prioritātiem, un mēs zinām, ka NVO un Eiropas padome bēgļu sakarā ziņo par nelegālu uh, izraidīšanu, neielaišanu pie Horvātijas robežām. Uh, pie Horvātijas robežām mēs zinām, ka programmu finansēšanā ir paredzēta ievērojama līdzekļa, un līdz ar to vēlos jautāt, vai jūs piekrītat, ka budžets nozīmē labu tā pareizu tērēšanu, un mums ir jānodrošina cilvēku tiesību ievērošana. Taču NVO ziņojumi liecina pretējo. Jo un par visai nopietnu stāvoklis Horvātijas robežas. Es gribētu dzirdēt, kāda ir valdības nostāja attiecībā uz budžeta migrācijas daļas izmantošanu. Paldies, deputāti Laporta. Runātāji nav izslēgts mikrofons. Atvainojiet, ministra kungs, paldies par jūsu klātbūtni sēžu zālē. Mēs iepazināmies ar Horvātijas prezidentūras programmu. Man ir divi jautājumi. Pirmais par pašresursiem, kas ir viena no prioritātēm. ID grupa, kuras koordinatora esmu budžeta komitejā, ir skeptiska tajā, ka reforma paredz palielināt pašresursu daļu uz uh, maksājumiem no NKP. Mūsu prāts tas ir naudas eh, nepareizs novirzīšanas līdzeklis. Otrais jautājums ir sarunas par DFS 2027. gadam. Ir daudz domstarpību starp parlamentu, kurš vēlas budžetu ilgam termiņam, un padomi, kas katru gadu ir pret budžeta palielinājumu. Kā jūs skatāt šīs attiecības uh, sarunās par nākotnes DFS. Paldies! Paldies, deputāts Zanča! Paldies! Ministru kungs Horvātija relatīvi nesen ir Eiropas Savienībā, bet tas ir kāds. Uh, Eh, tā strumpis, jo tas dod svaigu skatījumu uz Eiropas problēmām. Es novēlu, eh, lai Horvātija savu misiju īsteno efektīvi. Jūs eh, prezentējāt četras jomas savā projektā, un es vēlētos zināt, vai prezentētajā projektā esat paredzējuši runāt pār trim jūrām. Tas ir ekonomisks un infrastruktūru projekts. Tas nav politisks projekts. Vai Horvātijas prezidentūras laikā būs iespēja atgriezties pie šī jautājuma iniciatīvu finansēšanai? Otrais jautājums. Šī projekta sakarā e, Karpatu grēda. E, Horvātijā atrodas e, pierobežā Karpatiem. Tas ir ļoti svarīgi, lai veidotu kopēju spēcīgu Eiropu. Pārobežu zonas at, eh, attīstība kā svarīga eh, telpa Eiropā. Paldies! Nākošais runātājs deputāts Papa Dimulis. Paldies, priekšsēdētāji! Maričkungs sveic jūs mūsu komitejā. Es vēlu vislabākos panākums Horvātijas prezidentūrai. Bet piebildīšu acīm redzamu faktu uzskatu, prezidentūras panākumi būs atkarīgi no rezultāta pusgada beigās un no tā, kā jūs eh, sasniegsit eh, ambiciozos mērķus. Par kohēziju runājot, pirms pāris dienām Plenkovičs kungs prezentēja Horvātijas prezidentūras mērķus, un viņš piešķīra lielu uh, nozīmi kohēzijai. Eh, šie eh, salīdzinot ar Somijas prezidentūras piedāvātajiem prioritātēm. Tiesā cauts eh, priekšlikums uz galda padomēji paredz samazināt reģionālās attīstības un kohēzijas fondus pār 13%, it īpaši kohēzijas fondā 47%, sociālajā fondā par 10%. Manuprāt, nav iespējams darīt vairāk ar mazāk līdzekļu. Un Man ir jautājums, kā šī pretruna starp Horvātijas prezidentūras mērķiem un padomas priekšlikumiem, e, kā jūs aizpildīsiet e, šo plaisu? Nākošais jautājums - daudzgadu finanšu schēma. Daļa no tā ir 21. gada budžets. E, stāvoklis šeit ir iestrē stagnācijas stāvoklī jo 1,3% no IKP izriet no padomas priekšlikumiem. Mums ir šis nepieciešams šie līdzekļi, mēs nevaram vienkārši izgudrot uh, šos līdzekļus. Tālāk padomas un parlamenta priekšsēdētāja Somijas uh, priekšlikumi mums lika vilties mazāk uh, līdzekļu nekā izpildītajā DFS un padomas priekšlikums ir par 236 miljoniem mazāk un 50 miljārdus mazāk salīdzinājumā ar komisijas priekšlikumu. Kāda būs Horvātijas prezidentūras loma šajā sakarā? Padomas priekšsēdētāja eh, kompetence ir šie jautājumi. Vai jūs strādāsit pie tā aktīva vai atstāsit visu Lūiju Mišēlu rokās? Vēl viens jautājums. Vai jūs pabeigšat šo, šo darbu Horvātijas prezidentūras laikā, vai arī tā būs pārējais prezidentūra un beigās viss jautājums nonāks Vācijas prezidentūras rokās? Paldies! Paldies! Un pāriesim pie brīvā mikrofona. Pēc tam atkal dosim vārdu Maričkungam, lai viņš varētu atbildēt uz formulētajiem jautājumiem. Reslerkungs, šoreiz es runāšu horvātu valodā. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms es vēlētos sveikt jūs ar veiksmīgu prezidentūras sākumu un nav šaubu, ka neraugoties uz pārējām prioritātēm sarunas par DFS ir prioritārs jautājums turpmākajiem gadiem. Protams, Horvātijai būs nozīmīga loma prezidentūras laikā, un ņemot vērā kohēzijas politikas eh, mērķis ir panākt pietiekamu resursu esamību Eiropas politiku izpildēji. Un tas ir jākoriģē, lai risinātu mūsu laika izaicinājumus, bet to, tāpat tas ir vienlaicīgi, ņemot vērā to, ka summas, kas ir daļa no DFS, ir visai sarežģītā veidā savstarpēji saistītas un taiskaitā saistītas ar citu politiku jomām. Es dzirdēju, ka 1,3% no NKP ir skaitlis, kas pauž eh, Eiropas padomis nospraustās prioritātes, kā arī komisijas prioritātes vairāk kārtīgi. Un es nesaskatu nekādu e, iespēju izpildīt mūsu mērķus un prioritātes. Ja mēs neieviesīsim pašresursu reformu. Un es pats sakošu tam, kā notiks pašs resursu uh, reformas projekts un uh, cik daudz vietas jūs tam atspē, atvēlēsiet savas prezidentūras laikā. Un tagad es vēlos novēlēt jums veiksmīgu prezidentūras pusgadu un sadarboties cieši ar Eiropas eh, parlamentu, lai nodrošinātu maksimāli drīz DFS pieņemšanu. Paldies, deputāts Levandovskis. Paldies. Mēs uzskatām, ka DFS vienošanās ir eh, ļoti sāpīgs jautājums, bet mēs ceram, ka tās nebūs galvas sāpes Horvātijas rotējošai prezidentūrai, bet tā būs, tas būs iemesls galvas skāpēm padomas priekšsēdētājiem. Es atceros iepriekš, pirms priekštecis Hermans uh, Van Rompējs diskutēja ar galvas pilsētām. Uh, viņš ieguva Britu priem, tā laika premjera atbalstu, un es ticu, ka pašreizējais Eiropadomas priekšsēdētājs apzinās šī jautājuma grūtību pretējā gadījumā. Mēs nevaram sagaidīt, ka šis jautājums tiks sakārtots un parlamentam tas būs ļoti sarežģīts. Jūsu devums kā kohēzijas valstī būtu ļoti noderīgs budžeta sagatavošanas sakarā. Bez DFS tas būs visai interesants uzdevums. Paldies! Paldies, eh, deputāte Markeša! Turpināšu portugāļu valodā. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos pateikties ministram par viņa gatavā, gatavību uzstāties parlamentā, ekon komitejā. Man nebija iespējas būt klāts un e, budžeta komitejā. Un mēs ceram, ka viņa apmeklējums ir E, vēstījums par to, kā Horvātijas prezidentūra ir iecerējusi strādāt ar Eiropas parlamentu tajā, kas skar ļoti būtisku dosjē budžeta komitejā, un tas ir DFS, e, par kuru esmu taiskaitā līdzreferenti. Un es vēlētos arī pieskarties vēl vienam punktam, ceru, ka Horvātijas prezidentūra kohēzijas draugu valstu sanāksmē Lisabonā februārī varēs norādīt, cik nozīmīga un cik eh, milzīga dimensija būs eh, kohēzijas politikai eh, nākošajā ietvarā, ka tā nav tikai Horvātijas prezidentūras ambīcija, bet ka būs plašāks redzējums šim jautājumam un arī šīs ambīcijas tiks iestrādātas daudzgadu finanšu schēmā. Un visbeidzot, es gribētu uzdot divus jautājumus. Pirmais. Uh, no tiem atsātiec uz Negoboksu, Somijas prezidentūra. Uh, uzsāka, jeb izveidoja šo Negoboksu Eiropas parlaments, nāca ar savu devumu, lai iekļautu parlamenta nostājas eh, vai no globāla skatījuma DFS sakarā vai pa nozarēm, atbilstoši katrai komitejai, uh, cik tālu negoboksā jau bija e, līdz lēmuma instrumenti, un tagad mans jautājums ministram, jo ir skaidri zināms, ka gatavojot savu vizīti, jūs iepazināties ar parlamenta nostāju attiecībā uz daudzgadu finanšu schēmu. Un mans jautājums ir, vai Horvātijas prezidentūra Eh, paturēs esošo negoboksu vai to pārskatīs. Nākošais jautājums kalen, eh, termiņu sakarā. Eh, kolēģis jau uzdev šo jautājumu, bet premjers plenārsēdi uzklausīšanā apliecināja DFS apstiprināšanu Horvātijas prezidentūras laikā, un es gribētu dzirdēt uh, Eh, no jums pār termiņiem un kalendāru un premjeru no, eh, novērtējumu un jūsējo, vai tas būs izdarams Horvātijas prezidentūras laikā noslēgumā vēlos novēlēt vislabāko veiksmi jūsu prezidentūrai, jo tas arī vislabāk ietekmēs mūsu darbu. Paldies, paldies, Solbrikt kungs. Eh, jā, es kā līdzreferents par DFS turpināšu kolēģu iesākto. Mēs zinām, ka uh, Horvātijas prezidentūra uh, e, būtu vajadzīga laba sadarbība ar Eiropadomu, uh, e, kas nebija iepriekšējās prezidentūras laikā, kad tā tika pilnībā neņemt vērā. Mēs ceram, ka jums būs atšķirīga pieeja Eiropas parlamentam un arī jūsu klātbūtne šodien apliecina to, ka jūsu atšķirība, jūsu pieeja ir atšķirīga. Mēs domājam, ka pirms ministru vienošanās ir pilnīgi noteikti jāsadarbojas ar parlamentu. Mēs neesam gatavi gaidīt vienbalsīgu lēmumu, jo tas būs pārāk vēlu. Mēs vēlētos savu devumu dot pirms tam. Un es domāju, ka Tas ir skaidrs vēstījums. Mēs vēl nevēlamies gaidīt procedūras beigas, mēs vēlamies būt aktīvi no sākuma. Man ir praktisks jautājums, turpinot iepriekš uzdotos. E, e, pār ko, e, kompetence DFS sakarā tā būs ierobežot. Ko tas nozīmē praktiski? Ja Lūija Mišels pieņems DFS lēmumu, ja viņš ir atbildīgs par negoboksu, jūs, prezidējošā valsts, esat atbildīgi par nozarēm. E, e, ar ko vajadzētu runāt parlamentāriešiem? Vai ar Luiju Mišelu, vai ar Horvātijas prezidentūru? Jo tas būtu paralēls darbs, un mums jau šeit ir pieredze ar Hermanu Van Ropeju. Tas bija pilnīgi savādāk. Tas bija ļoti sen. Uh, Un tas bija cits parlaments. Šis parlaments apgūst un vēlas zināt, ar ko mums ir jārunā. Un e, šeit es gribētu izprast darba dalījumu. Kurš atbild par ko? Paldies, Morisam kungs. Paldies. E, ministra kungs. Pirmkārt, vēlos apsveikt jūs ar Horvātijas ekonomikas pārvaldību. Jums ir pieauguši izaugsmes līkme, samazinās bezdarbs, jūs gatavojaties iestājai Eirozonā. Visa tā sakarā jūs apsveicu. Mans temats ir ikgada budžets, kur jūs kā pirmā pusgada prezidentūra esat ar pozitīvu ietekmi uz budžeti šajā sakarā. Jūs prezidentūras laikā padomu pieņems politiskās vadlīnijas nākošā gada budžetam, un tā ir jūsu iespēja ieteikt komisijai pirms projekta piedāvāšanas, ko vajadzētu definēt kā prioritātes iepriekšējos gados. Ļoti bieži sekretariāti vienkārši pārkopēja dokumentu no gada uz gadu. Dokumenti izklausies ļoti labi, pie izaugsme un drošība un tā tālāk, bet eh, vārdiski tika teikts, ka vēlamies vairāk izaugsmē inovācija, bet nonākiet līdz skaitļiem, tāda summas tika eh, samazinātas īpaši jomas, kas ietekmēt izaugsmi. Uh, Mēs vēlamies atbalstīt inovāciju no vienas puses, un pēc tam uh, padomu piedāvā samazinājumu sapārsni 2020. Mēs vēlamies stiprināt drošību, bet pēc tam fakti uh, parāda samazinājumu migrācijas fondā. Un šeit es redzu iespēju politiskai prezidentūrai, un kā jūs esat iecerējušos jautājumus risināt un vislabākajā veidā. Uh, izmantot šos jūsu rīcībā sošos līdzekļus, lai nodrošinātu to, ka tie nav tikai tukši vārdi, bet ir ar ietekmi uz budžetu. Un tāpat jums būs ietekmi uz uh, budžetu nākošajā gadā, un es turpināšu eh, deputāta Levandovska uzdoto jautājumu. Kā jūs esat domājuši ietekmēt budžetu, ja mums vēl nav vienošanās par DFS? Paldies! Thank you, madam. Paldies, Fisko kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Premjera ministra vietnieka kungs. kungs. Arī es gribētu sākumā jums vēlēt to labāko. Ceru, ka pavisam drīz ķersieties arī pie lietas, un mūsu jautājumi nebūs tāda tīra runāšana, bet jums palīdzēs. Itālija un uh, Horvātija sen ir draugi, tādēļ mēs no sirds gribam atbalstīt jūsu prezidentūru, jūsu darbu. Un šodien gribētu jautāt um, jautājumu, kas mums ir tas aktuālākais. Jūsu vadībā Kā jūs vērtējat uh, riskus vidusjūras reģionā? Domājat par drošību, par um, te, tā, tā, šīs priedzes uh, sāsināšanos, kas varētu radīt jaunu migrācijas vilni un lielu nedrošību. Tas var atkaitēt arī mūsu ekonomikai reģionā. Eiropas aizsardzības fonds, kā jūs to vērtējat? vai uh, Somijas uh, prezidentu, tātad vai jūs plānojat rīkoties līdzīgi kā Somijas prezidentu, varbūt netik ļoti lielu uzmanību tam pievēršot vai lielāku tomēr? Paldies, Kolakusičkungs. Paldies priekšsēdētāji, godātājs kolēģi, ministra kungs. Man ir jautājums, ko esat paredzējuši darīt tagad, kad apvienotā karaliste izstājas no Eiropas Savienība? Eh, apvienotā karaliste ir viena no tām valstīm, kas visvairāk iemaksā Eiropas Savienības budžetā, un viņi atpakaļ saņēma krietni mazāk nekā iemaksā un Horvātija ir viena no tām valstīm, kura saņem atbalstu no Eiropas Savienības, kas notiks tagad, kad viena no lielākajām maksātāju valstīm izstājas, bet iestājas uh, citas valstis, uh, kam ir apmēram uh, vienlīdzīgs attīstības līmenis, diezgan nestabilas ekonomikas. Ja paskatāmies strādājošo un pensionāru uh, Eh, samēru vai at, eh, attiecības. Bija savulaik četri eh, pret vienu, pirms 25 gadiem bija 2,5 pret strādājošie uz vienu pensionāru, un tagad Horvātijā ir viens strādājošais uz vienu pensionāru. Šāda situācija nevar ilgi pastāvēt. Mums nav pietiekami uh, daudz finanšu līdzekļu pieejams. Tumāko gadu laikā 30 miljārdi eiro būs nepieciešami, lai samazinātu uh, to, samaksātu to cilvēku pensijas, kas ies pensijā. Vācija ir iemaksājusi 150 miljārdu eiro vairāk nekā tās ir eh, saņēmusi, bet peļņa ir bijusi 880 miljārdi eiro no tā, ka eh, šī valsts ir Eiropas Savienības dalība valsts. Tātad valstis ar lielu ekonomikas apjomu iemaksā daudz budžetā, bet eh, tās ir arī ieguvējas, un tām būtu jāmaksā vēl vairāk, lai kompensētu uh, situāciju mazākās valstīs, kur nav tik uh, strauja ekonomikas izaugsme. Paldies. Tagad vārds uh, Overkartam Nilsonam. Paldies priekšsēdētāji. Tā kā iespējams šī būs pēdējā budžeta komitejas sanāksme, kurā es piedalos, gribu jums izteikt uh, kādu padomu pēc Brexit referenduma un tajā atspoguļotajām problēmām. Daudzi uh, Eiropas parlamenta deputāti un pašreizējā komisijas priekšsēdētāji uzskatīja, ka risinājums ir ciešāka integrācija, vairāk Eiropas Savienības, bet man un daudziem citiem cilvēkiem ir absolūti nesaprotami, kā šādā veidā varētu atrisināt problēmas, kuras izgaismojās uh, diskusijās par Brexitu. Šajā uh, komitejā vairāki deputāti ir teikuši, tā kā dalību valstīm ir šobrīd vairāk līdzekļu nekā tas bija pirms desmit gadiem, tad tām vajadzētu iemaksāt vairāk Eiropas Savienības budžetā. Mani ievēlēja uh, Anglijas ziemeļa austrumos, un tur cilvēkiem pietrūks naudas, lai iegādātos pārtiku. Un ja uh, Eh, šiem cilvēkiem ir pil, eh, šķiet, ka tas ir pilnīgi bezatbildīgi prasīt iemaksāt vēl eh, lielāku līdzekļu apjomu Eiropas Savienības budžetā. Viņi uzskata, ka drīzāk ir līdzekļi jātaupa. Kad apvienotā karalīste iestājās 1979. gadā, tā iestājās Eiropas ekonomiskā kopienā, kopējā tirgu. Un jā, cilvēkiem Ziemeļ Eiropā jautā, vai viņi vēlas uh, tirzniecības, e, brīvās tirzniecības e, līgumu vai Eiropas supervalsti, tad viņi atbalsta brīvās tirzniecības līgumu. Un tādēļ es uzskatu, ka Eiropai būtu jāatgriežas pie e, sākotnējās situācijas, pie brīvās tirzniecības līguma un ja vairāk koncentrētos uz brīvo tirzniecību, tad, manuprāt, apvienotā karalists pat varētu domāt par atgriešanos. Paldies! Paldies, it īpaši par jūsu pēdējo uh, teikumu. Tā kā manā runātāja sarakstā vairāk nevienas nav pieteicies, tad dodu vārdu Maričkungam, bija daudz komentāru, daudz jautājumu, lūdzu. Liels paldies visiem par uzdotiem jautājumiem, izteiktiem komentāriem par to, ka atspoguļojāt dažādus skatu punktus un paudāt dažādus viedokļus, bet, manuprāt, jūs visi apliecinājāt to, ka jūs komiteja ļoti kompetenta un ļoti interesējas par uh, Eiropā notiekošo. Tātad vispirms uh, par mūsu lomu attiecībā uz daudzgadu finanšu schēmu un uh, šīs temats būtībā dominēja jūsu uh, jautājumos. Atvainojiet jau iepriekš, jā, es atkārtošos. Mani priecē arī uh, tas, ka jūs mani tik uh, viesmīlīgi uzņēmāt šajā komitejā, mani un manu komandu, un jūs atzīstat arī to, ka uh, Horvātijas prezidentūra vēlas veidot ciešu sadarbību ar Eiropas parlamentu ne tikai attiecībā uz DSF, bet arī uh, citos uh, jautājumos. Mūsuprāt, šāda cieša sadarbība ir vienmēr nozīmīga. Un vislabākais uh, veids, kā risināt problēmas, ir dialogs. Mēs uh, uh, turpināsim tradīciju, ka jeb, uh, uh ikreiz, kad noteiks uh, sanāksmes par uh, daudzgad finanšu schēmu, tad arī mēs ar jums dalīsimies par informāciju. Un mēs arī balstīsimies uz eiro padomes uh, vadlīnijām. Un deputāts Fernandeš arī um, un citi, kas runāja par pašu resursiem Tātad vispār plaša reforma, investīciju atbalsta programma kopā ar citiem elementiem. Par to turpināsies dialogs un uh, trialogi un uh, turpināsies uh, tehniskais darbs, kad uh, būs apstiprinātas politiskās vadlīnijas. Tad mēs būsim gatavi. Uh, turpināt darbu. Tātad, kad tiks pabeigts tehniskais darbs padomē pie pašu resursiem un ka šīs politiskās vadlīnijas būs gatavas, tad būsim gatavi izskatīt likumdošanas priekšlikumus par pašu resursiem. Tālāk jūs arī runājāt par budžeta apjomu, minējāt procentu aktus, ko ierosina padome, atvainojas komisija, parlaments. Kaut gan uh, pēdējais deputāts uh, pauda nedaudz atšķirīgu viedokli, ka būtībā būtu jādomā par ietaupījumiem budžetā, nevis budžeta apjomu palielinājuši. Nu, šeit es saskatu zinām līdzību ar uh, manas valsts parlamentu, arī tur vienmēr ir šie divi viedokļi, vai nu palielināt izdevumu apjomu, vai arī samazināt to runājot par budžetu, kas mums ir nepieciešams, kas mums ir jācenšas nodrošināt, tas ir ilgspējīgs, efektīvs uh, budžets un lai mēs varētu izpildīt to, ko mums, mums sagaida pilsoņi. Arī uh, Brexit jautājumu nedrīkst ignorēt. Jādomā arī par uh, tātad eh, apvienotās karalistes eh, ieguldījumu, kur vairs nebūs, nu, mums ir jā ņem vērā reālā situācija un Eiropa padome un valstu līderi to eh, visu arī ņem vērā un tiks nodrošināts galu galā tas, ka būs adekvāts atbalsts budžetam pilsoņiem, tas ir absolūti nepieciešams. Eiropas Savienības pilsoņi daudz ko no mums sagaida, un mēs nedrīkstam pievilt viņu cerības. Budžets ir nav vienīgais veids, kā varam piepildīt pilsoņu cerības, arī likumdošanas akti ir ļoti svarīgi. Padome un parlaments uh, diskutēs uh, kā līdzīgs ar līdzīgu par uh, zaļo kursu. Nu, pat piedalījos diskusijā ekon komitejā, vakar notika pirmā ekofina sanāksme par šo jautājumu mums arī notika ļoti auglīga dinamika, dinamiska diskusija starp dalību valstīm mm, par komisijas ierosinājumu, un mēs, kā prezidējošā valsts, uzskatām, tātad to mēs teicām dalību valstīm padomēji, un to atkārto arī jums, ka mēs darīsim visu iespējamo, lai pēc iespējas uh, organizētu sanāksmes padomē visos nepieciešamos līmeņos, arī tehniskā līmenī, lai turpinātu diskusiju par šo svarīgo tematu. Mēs visi noteikti esam vienisprātis, ka varbūt mums būs nepieciešami nevis mēneši, bet varbūt pat gadi, lai nonāktu pie kopējā rezultāts. Tālāk par sarunu vešanas ietvaru negoboks. Mēs tātad šeit viss notiek saskaņā ar līgumiem, lai nodrošinātu resursu attīstībai un uh, tiek tātad noteikts prioritātes šis augstākā līmeņa politiskās vadlīnijas ir svarīgs, lai pārvarētu sastingumu, kas valda. Un priekšnosacījumi ir tādi, ka sarunas, dialogi notiek padomes līmenī, un pēc tam esam gatavi, kā jau es to teicu, ar jums vēst sarunas. Tālāk 2021. gada budžets. Arī šeit situācija līdzīga. Padomu strādā pie vadlīnijām šim budžetam. Tās tiks iesniegts šai komitejā pavasarī un pēc tam sāksies uh, uh, gadskārtējā procedūra, tiks sagatavot priekšlikumi uh, šim budžetam, bet pēc tam šo darbu turpinās Vācijas prezidentūra. Daudz arī runāja par investīciju atbalstu programmas reformu. Es šo tematu sasaistītu ar uh, jautājumu par to, ka uh, uzlabot Eiropas ekonomikas izaugsmes eh, potenciālu un eh, šo potenciālu dalību valstīs. Es pie šā jautājuma vēl atgriezīšos. Nu, pat jau dzirdējām par demogrāfiskām problēmām, migrāciju. No tā arī neizvairīsimies. Bet viens no instrumentiem, lai dalību valstīm un savien, dalībos un savienību kļūtu pievilcīgāks, tā tad ir nepieciešams struktūrālās reformas, un šis instruments ir ļoti nozīmīgs, un tas ir iekļauts sarunu vešanas ietvarā, kad saņemsim politiskās vadlīnijas, tad turpināsim darbu pie, arī pie šādos, ja jūs arī labi pārzināt metodiku un terminoloģiju padome vai e, tātad pirmajā ceturksnī esam paredzējuši e, nonākt pie daļējas e, vienotās nostājas un pēc tam šo procesu turpināsim. Jūs runājat arī par migrāciju runājot par Horvātiju, man ir eh, jāpiebilst, ka es runāju kā Horvātijas finanšu ministrs, nevis kā prezidentūras pārstāvis. Horvātija kopš migrācijas krīzes eh, vienmēr ir ieņēmusi skaidru, nepārprotamu nostāju proti, ka mēs aktīvi pārvaldīsim savas robežas, un kā jūs zinat, Horvātija nav viena no lielākām valstīm uh, Eiropas Savienībā, ir tikai 56 tūkstoši kvadrātkilometru, bet mums ir unikāla uh, forma, un mums ir garākā uh, robeža ar ne Eiropas Savienības dalību valstīm, un it īpaši robeža ar Bosniju Hercegovinu rādā uh, lielus izaicinājumus mūsu institūcijām. Manuprāt, mēs strādājam labi un Eiropas komisija ir pozitīvi novērtējusi mūsu veikumu ne tikai migrācijas jomā, bet arī kopumā uh, izvērtējot uh, standartus, kas ir uh, jāievēro, uh, lai mēs cerams arī varētu pievienoties Schengens zonai. Jau no paša sākuma esam norādījuši, ka ir uh, jārīkojas aktīvi, jānodrošina adekvāti pakalpojumi, medicīnas aprūpe, patvērums bet šie izaicinājumi ir sarežģīti, un kā to norāda, kā mēs dzirdējām par Itālijas situāciju un citām vidusjūras valstīm, arī uh, Horvātijai ir uh, nepieciešams tas, lai visas dalību valstis uh, īstenot kopīgu pieeju, lai būtu kopīga izpratne. Uh, un uh, Horvātija turpinās aktīvi pārvaldīt situāciju. Un uh, liels uh, apjoms resursu ir novirzīt šo problēmu risināšanai. Vēl viens jautājums, kas cieši saistīts ar migrāciju, tātad tiek runāts par demogrāfiju. Mēs kā prezidentūra jau esam eh, to iekļāvuši prioritāšu sarakstā, par to runāsim vairākos fórumos, gan ECOFIN padomē, eh, par eh, tam būs sveltīta neformāla sanāksme Zagrebā 24. 25. aprīlī, bet runājot par demogrāfiju, mēs runājam ne tikai par migrāciju, par iekšējo, uh, Uh, migrāciju, bet arī par vispārējām demografiskām tendencēm. Jūs dzirdējāt par to, kāda ir attiecība Horvātijā tagad starp uh, strādājošiem un pensionāriem, un kāda uh, šī situācija bija pirms tam. Tātad tas viss ietekmē pensiju sistēmu, veselības aprūpas sistēmu, katru sabiedrības locekli, bet eh, jāsaka, šī situācija ir plaši izplatīta. Neatceros, ka kāds no finanšu ministriem, maniem kolēģiem eh, neapzinātos, ka šādi izaicinājumi arvien samilst un ka mums ir jāmeklē atbilstoši risinājumi, lai ko mēs arī darītu struktūru reformu darba kārtībā attiecībā uz pensiju, veselības, sociālās uh, aprūpas sistēmu. Tā tad nav tāda maģiska risinājuma demogrāfijas jomā. Mums ir nepieciešama ilgspējīga attīstība, kas veicinātu nodarbinātību un šajā konkrētajā gadījumā, par ko runāja deputāts, uh, par to, kāda ir attiecība starp strādājošiem un pensionāriem. Nu, šeit viss ir skaidrs. Uh, un mums ir jānonāk pie kopsaucēji, kādu risinājumu būtu iespējami. Um, es uh, ceru, ka jūs arī uh, šī diskusija jūsu uztverē bija ļoti nozīmīga un interesanta. Mēs uh, esam informēti par to, kādi ir viedokļi, kādi ir uzskati, un varu jums apliecināt, ka mēs kā prezidējošā valsts padomē turpināsim savu darbu un turpināsim arī dialogu un koordināciju ar jums arī daudzos citos jautājumos. Paldies, Mariča kungs, par jūsu izsmeļošo atbildi un arī eh, komentāriem. Mēs eh, vēlreiz pateicamies par to, ka jūs eh, bijāt pie mums atnācis, vienmēr būsiet uh, gaidīts viesis mūsu komitejā, un mēs ļoti augsti vērtējam jūs un neaizmirstiet, ka uh, mēs uh, tiksimies Zagrebā, uh, kad notiks sarunas par daudzgadu finanšu schēmu. Tagad sēdē pārtraukums līdz pulksten 15.